Priekšsarētāji konferenci šī rīta sanāksme saskapā, saskaņā ar reglamenta 16. pielikumu mm, mm, mm, lēma par slēgtu uzskatīt apvienotās karalistas komisāra amata kandidātu uzklausīšanu un ierosina likt uz balsošanu viņa kandidatūru plenāru sesijā. Līdz ar to eh, saskaņā ar 152. punkta 2. apakšpunktu reglamentā Ierosinu iekļaut eh, balsošanu par eh, komisāra amata kandidātu eh, šo dienu balsošanas sadaļā. Vai kāds par to iebilst? Nē, neiebilst. Līdz ar to balsošana notiks tūlīt pat. Tap, tap. Yeah, yeah.